Witam Państwa na popołudniowej sesji. Sveicu deputātus mūsu pēcpusdienas sesijā. Tātad sākam mūsu pēcpusdienas sesiju ar balsošanu. Pirmais ziņojums, par ko balsosim, būs par mājas trušu turēšanas standartiem. Tā autors ir Stefans Eks. Mums ir 30 kompromisi. Un Eka kungām tagad dodu vārdu īsumā, lai iepazīstinātu mūs ar situāciju. Paldies, lūdzu. Danke, Paldies, priekšstādātāji, godājumie kolēģi un kolēģis. Sākumā es gribēju pateikties eh, ēnu referentiem, politikas konsultantiem par brīnišķīgo sadarbību, strādājot pie šī paša iniciatīvas ziņojuma. Mums izdevās eh, par spīti pretrunīgam redzējumam nonākt pie mērķtiecīgiem kompromisiem, un jau pats fakts, ka mēs um, lauksaimniecībā runājam par minimālās labturības standartiem, uh, trušu audzēšanas nozarē. Un uh, tas, ka šis jautājums 60 uh, uh, gadus nav bijis šīs komitejas darba kārtībā, ir ļoti apsveicami. Ļoti labi, ka šī komiteja atzina jautājuma nozīmību, to, ka ir interese par turēšanas standartu uzlabošanu nozarē. Un tieši tāpēc šī ziņojuma pieņemšana būtu pirmais solis uh, dzīvnieku labturības eh, standartu uzlabošanā trušu audzēšanas nozarē daudzās Eiropas lauksaimniecībās. Ir eh, ļoti svarīgi izpildīt sabiedrības vajadzību un pieprasījumu pēc eh, labiem kvalitatīviem produktiem, ņemot vērā dzīvnieku labturības prasības. Un ja mēs runājam par dzīvām būtnēm, kuras ir spējīgas izjust sāpes un ciešanas, uh, būtu jābūt uh, obligātam pasākumam runāties, uh, rūpēties par um, viņu aizsardzību un par šo ciešanu mazināšanu. Un izņemot uh, pavisam dažas atkāpes, šobrīd uh, pret rušiem izturās kā pret uh, bezdvēseliskām būtnēm, kaut arī viņi ir spējīgi izjust sāpes. Un tieši šajā situācijā mums vajadzētu darīt cilvēkiem zināmu, ka parlaments ir kas vairāk nekā tikai augsta birokrātiska iestāde, ka mēs ieklausāmies savās sirdīs. Un šodien komitejas locekļiem ir iespēja cilvēkiem ārpusē parādīt, ka mums rūp dzīvnieki, Un tieši tāpēc es aicinātu jūs atbalstīt ziņojumu un tīpaši 16b punktu, kurā ir atsauce uz uh, iespējumu atsevišķu tiesību aktu apstiprināšanu nākotnē atbalstīt. Trušu audzētāji jums par to būtu pat pateicīgi. Eiropas, simtiem Eiropas trušu audzētāji jums noteikti par to būtu pateicīgi. Paldies! Paldies! par šo ieskatu. Un mums tiešām lielākai daļai patīk mājas truši, un es, piemēram, raudātu, ja mans mājas trusīts tiktu nogalināts. Un es domāju, ka mums nav vienaldzīgs šis jātājums. Labi, pārējiem pie balsošanas. Uh, sākām vispirms ar kompromisu grozījumiem. Tātad sākam balsot par A kompromisu. Sākam balsot. Zamekam. Beidzam balsot. Viens no tautas partijas pārāk uh, ir par daudz. Vienam jāizņem balsošanas kartiņu. Labi, tagad viss ir kārtībā. Beidzām balsot. Kompromiss pieņemts. Tālāk B kompromiss. Sākam balsot. Głosujemy. Zamykam. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām tālāk pie 82. grozījuma, kurš tad 82. grozījums. Nē, 82. atkrīt, tagad ir jābalso par C kompromisu, saka ģenerāla sekretariāta pārstāvis. Tātad balsojam par C kompromisu, saka priekšsēdētājs. Balsojam par C kompromisu. Sākam balsot. Zamnikam būs. Beidzam balsot.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 E kompromisa. Nē, labo ģenerāla sekretariāts pārējām pie 101. grozījuma. 101. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Tad pieņemts. Tālāk 105. grozījums par? pret. Pārbaudīsim balsojumu par 105. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. 107. grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudām ele elektronisko balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 108. grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. Tālāk. Kompromiss E. Sākam balsot par kompromisu E. Beidzam balsot. pieņemts. Līdz ar to pārējām pie kompromisa F. Sākam balsot par kompromisu F. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem tālāk pie kompromisa grozījuma G. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums. Tālāk nākamais H. Sākam balsot par kompromisu grozījumu H. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie kompromisa I. Sākam balsot par kompromisu grozījumu I. Zamekam gusovā. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie grozījuma 159. 159. grozījums. Kurš ir pār? Pret? Noraidīts. 160. grozījums, kurš par? Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums J. Sākam balsot. Zamekam gusavoņu. Beidzam balsot. Šiem. Pieņemts. Tālāk 246. grozījums. Kurš ir par 248. grozījumu? Kurš par? Paldies, pieņemts. Tālāk 171. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. lūdzu pārbaudīt balsojumu par 171. grozījumu. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 172. grozījums, kurš par? Pret? Noraidīts kā kompromiss. Sākam balsot par kā kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums L. Sākam balsot. Otwieram głosowanie nad kompromisem L. Zamykam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromis grozījums M. Sākam balsot. Otvieram. Zamykam. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie kompromisa N. Sākam balsot. Nad kompromisem N. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Kompromiss N pieņemts. Pārējām tālāk pie kompromisa grozījuma O1. O1 sākam balsot. Beidzam balsot. O1 pieņemts. Pārējām tālāk pie kompromisa grozījuma. O2. Sākam balsot. Elektronik Otwieram głosowanie. Sākam balsot par O2 grozījumu. Zamekam gusovanie. Beidzam balsot. Pārējām tālāk pie grozījuma 213, jo O2 noraidīts. O2 grozījums noraidīts, tālāk balsojam par 213. grozījumu. Tālāk balsojam par kompromisu P. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 227. Kurš ir pār 227. grozījumu? Pret? Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 227. grozījumu elektroniski. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Przyjęta. Pieņemts. Tālāk balsojam par kompromisa grozījumu Q. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums R. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējām pie grozījuma 200. Nē, atvesušies balsojam par kompromisu S. Sākam balsot, beidzam balsot. Beidzam balsot, tātad pieņemts. Tālāk grozījums 243. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 243. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss vairākumu. Tālāk kompromiss T Sākam balsot par kompromisu grozījumu T. Otwieram głosowanie. Otwieram. Zamykam. Beidzam balsot. Pieņemts tālāk grozījums 252. Tas atkrīt, Tālāk balsojam par grozījumu numur viens. Kurš par? Pirmo grozījumu pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pieņemts. Sastais grozījums, kurš par? Pieņemts. Septītais grozījums, kurš par? Pieņemts. Astotais grozījums, kurš par? Pieņemts. Kompromiss viens. Pirmais kompromiss grozījums. Sākam balsot par to. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējam pie. Vienpadsmitā grozījuma. Kurš par? Pieņemts 13. grozījums, kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 14. grozījums, kurš par? Pieņemts. 15. grozījums, kurš par? Pieņemts. 16. grozījums, kurš par? Pieņemts. Otrais kompromiss, kurš Sākam balsot par otro kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Zamikam, zamikam. Pieņemts.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 bet tas atkrīt. Tātad piektais kompromisa grozījums. Sākam balsot par piekto kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Przyjęty, przechodzimy do. Pieņemts. Tālāk sastais kompromisa grozījums. Sākam balsot par sasto kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojām par 66. grozījumu. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 68 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. grozījums. Balsojam elektroniski uzreiz. Par 69. grozījumu sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. grozījums, kurš par? Pieņemts. Varam pāriet pie balsošanas par uh, ziņojumu kopumā. Neredzu, ka kāds kaut ko gribētu citu ierosināt, tādēļ sākam balsot par tekstu kopumā ar grozījumiem, kas pieņemti. Sākam balsot. Zamekam głosowanie. Beidzam balsot. Raport przyjęty. Ziņojums pieņemts. Apsveicu eh, ziņojuma autoru. Vai Stefans Ekakungs vēlas izteikties vēlreiz? Tikai lūdzu īsi, saka priekšsēdētājs. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā mēs, pan, mēs panācām vienošanos par daudziem kompromisiem, bet arī ņemot vērā to, eh, ko mēs tikko nobalsojām, jāteic, ka mēs palaidām pasaulē tīģeri bez zobiem. Es ceru, ka mēs uh, dosimies tālāk uz uh, plenāru sesiju bet tur droši vien tiks apstiprināts teksts, kurš neprasa nekādas tiesību aktus ilgtermiņā. Nu, kas ja tas gal galā ir? Nu, tā ir vienkārši spēlīte. Mēs zinām, ka pusi deputātu tas varbūt nomierinās, bet nabaga dzīvnieciņiem, kuri cieši, tas nekādi nepalīdzēs. Es teiktu, ka es cīņā nepadošos tiksimies atkal plenāra sesijā ar grozījumiem, kuri iet saturēs uh, manas prasības, un es uh, cīnīšos par to ar uh, zobiem un nagiem. Tas ir solījums. Paldies! Man šķiet, ka mēs jau esam daudz sasnieguši. Bet, protams, vienmēr var cīnīties par kaut ko vairāk. Desa kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es piesakos runāt tāpēc, ka uh, kolēģis Staņslavs uh, pats teica, ka šis uh, ziņojums ir jāpārstrādā. Pašlaik viņš vēl ir te, un es nu vēlu jūs komitejai labus panākumus. Moment, moment, ja takže, ja takže se podziękować. Es vēlos pateikties arī deputāta kungam. Un eh, es ļoti ceru, ka jūs esat tik jauns, ka, ja, eh, ka jūs noteikti vēl turēsiet turpināt veiksmīgi strādāt šajā komitejā un daudz sasniegsiet. Dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy jeszcze raz. Vēlos vēlreiz pateikties ziņojuma autoram. Man šķiet, ka e, tas nav galīgais panākums, tas ir tikai pirmais solis uz lielāku panākumu. Un gribētu pateikties visiem e, kolēģiem, kas piedalījās, gan ēnu referentiem, gan aizietotājiem, un pāriem tālāk pie 12. punktu darba kārtībā. Tā ir balsošana par uh, zirgu labturību, par zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildību un šo dzīvnieku aprūpi. Un tagad došu vārdu ref, eh, ziņojuma autorei Julijai Gerlings kundzei lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, paldies priekšsādātāji. Es te runāju tā ļoti atturīgi jo negribu atgādināt jums sliktās uh, atmiņas, jo es ceru, ka neviens nav piedzīvojis um, zirgu nāvi. Bet uh, mums te ir jādomā, kā uzlabot zirgu dzimtas dzīvnieku labturību. Zirgi un cilvēki ir uh, labi draugi, ir tūkstošiem gadu strādājuši kopā, un es ceru, ka ar uh, šo ziņojumu mēs noteiksim prasības uh, īpašnieku atbildīgajiem izturēšanās attiecībā pret dzīvniekiem un uh, cerams, uh, ka pabeigsim arī balsošanu. Paldies! Dziękuję pani poseł. Paldies mm, deputāts kundzei ziņojuma autorei, un tādējādi varam pāriet pie balsošanas. Tātad pirmais grozījums, kurš par? Popravka ir za kas par, <clears throat> paldies, pieņemts. Otrais grozījums, kas par, kas pr pret, noraidīts. Trešais, kas par, pret. Ceturtais, kas par, pret, pieņemts. Seši, kas par, pieņemts. Septiņi, kas par, kas pret Noredīts. Astoņi, kas par pieņemts. Kompromiss A. Sākam elektroniski balsot par kompromisu A. Bet nē, A, tomēr A. Sākam balsot par A kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk kompromiss B. Sākam balsot par kompromisu B. Beidzam balsot. Kompromis przyjęty. Pieņemts šis kompromiss. Kompromiss C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk D. Sākam balsot par kompromisu D. Beidzam balsot. Ot, Przechodzimy do poprawki 118. Tālāk 118. grozījums. Kas par, kas pret? Noraidīts. 119. Kas par? Pieņemts. Grozījums 120. Kas par?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 Preoģime da kompromis. Tālāk, kompromis E. Sākam balsot par kompromisu E. Sākam balsot, beidzam balsot. Simtu divdesmit astotais notarabellas, kas par? Sveicam. Tarabelu, kas pret? Noraidīts. Kompromiss F. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Tālāk eh, kompromiss E. Kas par? Beidzam balsot. Pieņemts. 228. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Labi. Tālāk. 228. Eh, sāks, vēl, balsosim vēlreiz. 228. Beidzam. Mēs gaidām Dorfmanu kungu un beidzam tagad balsot. Pieņemts. Tālāk H kompromiss sākam balsot. Un beidzam balsot. kompromiss I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk 166. grozījums. Kas par 166. grozījumu, kas par, kas pret? Noraidīts. Tālāk. Kas ir par jē? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromiss JA. Kas ir par? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts tālāk kompromiss, kā kas eh, ir par, un sākam balsot un beidzam balsot. Tālāk kompromiss L. Sākam balsot par kompromisu L. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromiss M. Sākam balsot par kompromisu M. Beidzam. Tālāk. 219. grozījums. Kas pār? Kas pret? noraidīts. Tālāk 220. grozījums. To ir iesnieguši deputāti no budžeta. Kas par? Pret? Noraidīts. Tālāk. Vēlreiz 220. elektroniski balsojam, sākam balsot. 220. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 226. Kas pār? Kas pret? Noraidīts. 227. grozījums. Kas par 227. pieņemts? Tālāk kompromiss N. Sākam balsot par kompromisu N. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromiss O. Sākam balsot par kompromisu O. Beidzam. Pieņemts. Tālāk 232. grozījums, kas par. Paldies, pieņemts. Tālāk kompromiss spēja. Sākam balsot par kompromisu P. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk Q kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk kompromiss R, kas, kas par R kompromisu sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk kompromiss S. Sākam balsot. Beidzam. Tālāk kompromiss T. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Nākamais grozījums 95 no Kaputo kunga, kas ir par pieņemts. Nākamais grozījums 204 vai 251. Divi grozījumi 204 un 251. Kas par? Pieņemts. Kompromiss U. Sākam balsot par kompromisu U. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss V. V. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss VA. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Devītais grozījums. Kas par devīto grozījumu? Kas par? Pieņemts. Tālāk. Kompromiss eh, dubultvē. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk kompromiss X, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Y kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk kompromiss Z, Marta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk. 32. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. Tālāk, 33. grozījums, kas par, kas pret. Pieņemts. Un tālāk 33. grozījums. Beidzam par to tagad balsot. Pieņemts. 34. grozījums. <clears throat> Sākam balsot. Kas pret? Noraidīts. 35. kas pār pret. Noraidīts. 36. pār pieņemts. 37. grozījums, kas par pret Pārbaudam 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk kompromiss AA. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk BB kompromis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss CC. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk 57. kas par no Huitemas kunga, kas pret. Pārbaudam, sākam balsot. Pieņemt. Kompromiss DD. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss EE. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. FF. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk 72. grozījums. Kas par? 72. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tagad balsosim par visu tekstu. Kopumā sākam balsot par visu rezolūcijas tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tiešām sveicam deputātu kungu, vai deputātu kungs kaut ko grib teikt, vai kundze? Kundze, vai jūs gribat kaut ko teikt? Lūdzu. Paldies. Agņū kungs grib izteikties. Lūdzu. Vienkārši par uh, vēsturiski svarīgu punktu. Pirmo reizi septiņā pusgadu laikā Egņu iesniegts uh, grozījums šajā komitejā tika apstiprināts, pieņemts vai nu jūs izdomājāt būt eh, jauki pret mani, jo nodomājāt, ka man šodien ir dzimšanas diena, vai arī es tiešām esmu nostājies uz pareizā ceļa. Bet kāpēc jūs balsojāt pret ziņojumu? Tas ir uh, pilnīgi neiespējami, neticami. Deputāta kungs. Man jautāja, kāpēc es balsoju pret ziņojumu. UKIP uh, politika vienmēr ir tāda, ka mēs balsojam pret uh, pamat uh, nostāja, nostādnēm, bet atsevišķos grozījumos mēs balsojam pozitīvi, un, un tā mēs darām vienmēr. Pravo pana posla. Deputāta tiesības. Eh, uz to arī pamatojas demokrātija. Tālāk pārējām pie 13. punkta darba kārtībā. Tas ir par 2015. gada budžeta izpildi um, Eiropas komisijas sadaļa. Ref, eh, ziņojuma autors ir Jāra Kungs. Atbildīgā ir budžeta kontrolas komiteja. Un tur atbildīgais ir deputāts Celers. Es domāju, ka vispirms varētu dot vārdu Jāra kungam. Lūdzu. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Gribēju sākt ar pateicību ānu referentiem. Mums izdevās noformulēt uh, septiņus kompromisa priekšlikumus, kas aptver 36 grozījumu priekšlikumus, un es priecājos ka kopā ar ēnu referentiem mums notika darba tikšanās. Un mēs tās varējām sarīkot pat nepamatīti no priekšstādātāja puses. Priecājos, ka mēs paši varam izlemt, kur mēs un kā tiekamies. Ka Es priecājos, ka lauksaimniecības nozarē 2015. gadā ir bijusi tikai 2,9%, līdz ar to ir samazināsies. Bet eh, mēs joprojām esam vadošie ar kļūdu kvotām pirmajā pilārā. Tur ir 2,2% vidē, mums ir 2,3%. Mēs uh, priecājamies par labāku kļūdu veidu diferenciāciju jo mēs eh, konstatējām, ka šīm kļūdām nav negatīvu finanšu sēku, un mums, protams, ir jānošķir kļūdas, kurām ir finanšu ietekme, un eh, tādām, kuras eh, finanšu ietekme nerada, turklāt rūpja nolaidība vai krāpšana ir vēl pavisam cita lieta. Mēs apsveicam 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, cerams, ka tas turpinās stiprināt lauku reģionus. Un principā mēs gribam teikt, ka tas ir iepriecinošs zinojums mūsu kolēģiem arī budžeta kontrolas komitejā. Mēs zinām, ka saņemam nodokļu maksātāja naudu, ir diezgan zēma paša līdzdalība, un tāpēc mēs priecājamies, ka eh, kļūdu mm, koeficients ir bijis salīdzinoši zems. Tagad mēs priecājamies par balsošanu. Paldies, Lielas paldies! Es saprotu, ka eh, jūs tātad piekrītat eh, gan šim ziņojumam, gan arī atzinumam. Labi, tad pārējām pie balsošanas. Sākam balsošanu ar kompromisu F. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pārējām tālāk pie ceturtā grozījuma. Kurš par? Paldies, pieņemts. Tālāk. Piektais grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. Sastais grozījums, kurš par? Pieņemts. Septītais grozījums, kurš par? Pieņemts. Astotais grozījums, kurš par? Pret. Noraidīts. Desmitais grozījums, kurš par? Pret. Noraidīts. Vienpadsmitais grozījums, kurš par? Pre, pieņemts. 13. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 12. grozījums, kurš par, pieņemts. 15. grozījums, kurš par, pieņemts. 14. grozījums, kurš par, kurš pret, Pārbaudīsim elektroniski. Četrpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Čekāme na paņa posnā vņosku davčiņī popravki. Ček... Tātad mēs vēl joprojām gaidām arī grozījumu rezultātus. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk A kompromiss. Sākam balsot par A kompromisu. Zamekam gus. Beidzam balsot. Pieņemts. D kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 27. grozījums, kurš par? Pieņemts. 28. grozījums, kurš par? Pieņemts. 29. grozījums, kurš par? Pret? noraidīts. 30. grozījums, kurš par, pieņemts. 31. grozījums, kurš par, pieņemts. 32. grozījums par, pret, noraidīts. 33. grozījums par, pret, noraidīts. Kompromiss B. Sākam balsot elektroniski. Zamykam Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 39. grozījums. Kurš par? Pieņemts. 42. grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. Pārbaudām 42. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. un 44. grozījumi. Kurš par? Pret? Noraidīts. 48. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 47. grozījums, kurš par, pieņemts. 49. grozījums Kurš par? Nē, labi. 46. grozījums. 46. grozījums otrā daļa, kurš par pret noraidīts. 50. grozījums, kurš par pret noraidīts. 50. 9. grozījums, kurš par 59, dlatego, že... 59. grozījums, jo 50. grozījums atkrita. Kurš par 59. grozījumu? Pret? Noraidīts. 51. grozījums, kurš par? Pieņemts. 52. grozījums, kurš par? Pieņemts. 53. grozījums, kurš par? Pieņemts. Kompromiss C. Sākam balsot. Zamekam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējām pie 60. grozījuma. Kurš par? Pret? Noraidīts. Kompromiss E. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Pārējiem pie 67. grozījuma. Kurš pār 67. grozījumu? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 67. grozījumu. Zamikam. Beidzam balsot. pieņemts ar vienu balss vairākumu. Tālāk, 71. grozījums, kurš par? Pret? Noraidīts. 72. grozījums par? Pieņemts. 73. grozījums par? 73. grozījums par? Pret? Noraidīts. Tālāk balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Atzinums pieņemts un dod vārdu autoram. Jūs vēlaties izteikties? Ja nē, tad uh, vēlos pateikties jums par labo ziņojumu tekstu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Esam beiguši balsošanu. Przechodzimy do punktu 14. Pārējām pie 14. punkta. Man šķiet, ka mēs esam apsteiguši nedaudz grafiku. Varbūt mēs varam paņemt kādu minūti. Czy jest na sali pan poseł Viegas? Vai Vegas kungs ir zālē? Przechodzimy, proszę Państwa. Godātie deputāti, pārējām tālāk pie 14. darba kārtības punkta par um, līdzsvarošu ar Eiropas reģioniem piemērotāko finansējumu kombināciju. Es tātad gribētu uh, atbalst, lai jūs atbalstītu šos finanšu instrumentus vairāk nekā vienkārši tiešās dotācijas, un šajā ziņā bija arī īrijā un dažādās citās valstīs konference, tāpat bija konference arī Eiropas komisijas mērogā, lai sagatavotu jaunus atbalsta instrumentus, finanšu atbalsta instrumentus. Un Atbildīgā ir Regija komiteja. No mūsu pusiņojuma autors ir uh, Vegas kungs. Varbūt varētu dot vārdu deputātām pastāstīt par šiem dažādajiem finanšu instrumentiem, par mikrokredītiem un tam līdzīgi, kas varētu aizstāt uh, subsīdijas. Un tošu vārdu Viegas kungam, lai iepazīstinātu mūs ar savu atzinumu tekstu, lūdzu. Ora, muito obrigado. Paldies. Dārgie kolēģi. Jā, mēs patiesībā esam mēģinājuši izdarīt lūkumu. Vispirms vēlējāmies paraudzīties, vai šie finanšu instrumenti lauksaimniecības jomā vispār atstāja kādu ietekmi un um, izstrādājot šo atzinumu mēs rīkojām arī divas uzklausīšanas, vienu šeit parlamentā, vienu Portugālē, un uzklausījām un aicinājām tur piedalīties arī lauksaimnieku interešu aizstāvis, jo mūs interesē, kas viņiem ir sakāms. Un uh, būtībā teksts, kurš jums šobrīd ir priekšā, ir uh, mēģinājums uh, ņemt vērā mm, to visu pušu viedokļus, kas mm, piedalījās šī atzinuma izstrādē. Mēs saņēmām arī rakstiskus komentārus pēc eh, abiem notikumiem un gribētos zināt, ko kolēģi domā par šo teksta priekšlikumu. Ko tad mēs te sakām? Otrais pīlārs kopējā lauksaimniecības politikā ir būtiskākais faktors eh, lauku vides attīstībā. Un šī otrā pīlāra ietvaros uh, Ir svarīgi atzīt, ka mazie un vidēji lauksaimniecības uzņēmumi šobrīd piedzīvo ļoti sarežģītu situāciju, krīzi. Tas ir jāapzinās un ir jāņem arī vērā to, ar kādām grūtībām viņiem nākas cīnīties. Finanšu instrumenti līdz šim patiesībā uh, īsti netika izmantota, vismaz ne lauksāmniecības politikā. Ir ļoti maz valstu, kas šos uh, finanšu instrumentus ir integrējuši lauku vides attīstības programmās. Un uh, mēs uzskatām, ka šie instrumenti tomēr ir ar lielu potenciālu. Kāpēc? Un tāpēc, ka lauksaimniecībā ir eh, dažādas grūtības eh, piekļūt kredītiem un šo dažādo iespēju ietveros, ko piedāvā finanšu instrumenti, ir eh, potenciāls, kuru tomēr vajadzētu izmantot zemnieku apvienību atzinumi būtībā ir mm, sakrīt tajā sadaļā, ka finanšu instrumentus vajadzētu izmantot papildus dotācijām. Un tam visam būtu jāpapildina valsts atbalsts. To, ar to nevar aizstāt valsts atbalstu. Vismaz uh, Tā sacīja lauksaimnieku apvienības, eh, kas piedalījās mūsu rīkotajās publiskajās uzklausīšanās. Kā jau teica, šie instrumenti piedāvā labu potenciālu. Mēs nākam klajā arī ar atsevišķiem priekšlikumiem par to, ko ir iespējams eh, darīt apūdeņošanas, eh, transporta, mārketinga jomā. Ir vesela virkne projektu, kas varētu uh, piedāvāt pievienoto vērtību no finanšu instrumentu izmantošanas. Un tas ir arī tas sarkanais pavadiens, kas ir redzams šajā paziņojumā kopumā. Un tagad es labprāt uzklausīšu, ko par to domājat jūs. Bardzo dziękuję szybko panu poszlu. Lielas paldies. Tas eh, tiešām bija īsi, tā kā mēs varam atvēlēt vairāk laika jautājumiem un atbildēm. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies uh, referentam par uh, sagatavoto teksta priekšlikumu un tā prezentāciju. Es esmu aizstājēji loceklis no mm, reģionālās attīstības komitejas, tāpēc runāšu arī šīs komitejas vārdā. Uh, Manuprāt, šis atzinums ir ārkārtīgi būtisks uh, un svarīgs. Lauksaimnieks nevar šobrīd vairs dzīvot izolācijā. Viņš uh, ir atkarīgs no sociālajiem faktoriem. Ja viņam ir ģimene, viņam ir nepieciešama kultūras pakalpojumi, izglītības pakalpojumi, sociālajie pakalpojumi. Un līderprogramma, kas ir ietverta otrajā pīlārā, uh, mērķē ne tikai uz lauksaimniecības nozari, bet arī uz uzņēmēju darbību, uz uh, eh, publisko infrastruktūru. Tā paredz uzlabot kohēziju, mm, lauksaimnieku dzīves uh, apstākļos. Un ideāls risinājums būtu tāds, ka mēs varētu izmantot struktūru un kohēzijas fondus papildus līderu programmai. Līdz ar to lauksaimnieki varētu pieņemt uh, lēmumus par to, kā vislabāk izmantot uh, šos fondus atsevišķos uh, reģionos. Tas ļautu reģioniem attīstīties ātrāk Parasti ir tā, ka tad, ja kāds reģions eh, nav pietiekami attīstīts vai arī attīstās ļoti lēnu, uzņēmējiem un um, lauksaimniekiem arī nav iespēja izaugsmai, un to pašu var teikt par apstrādes, in, pārstrādes industriju. Daudzi Lietuvā kļūdās uh, uzskatot, ka pievienoto vērtību šiem līdzekļiem uh, dod uh, centrālā iestāde. Jā, viņi par to uzņemas um, visus uh, laurus, bet uh, reģioni netiek iesaistīti un atšķirības starp reģioniem tikai palielinās. Es aicinātu dalību valstis uh, tomēr atstāt šo pievienoto vērtību vietējo struktūru ziņā, jo tieši viņi ir tie, kas var radīt papildus pievienoto vērtību, izmantojot reģionālās attīstības fondus, struktūra fondus, kohēzijas fondus, un reģionu to varētu darīt tieši. Neredzētu ļaut centrālajām iestādēm uzņemties atbildību pār reģioniem atvēlētiem līdzekļiem. Da, mulțumesc, domnule președinte. Liels paldies eh, priekšsēdētāji, liels paldies arī referentam par sniegto informāciju. Es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski šodien runāt eh, par tiem instrumentiem, kuri palīdz atbalstīt lauku vīdi. Arī es darbojos Regija komitejā Un arī tur mēs daudz runājam par visu, kā piesaistīt uh, lauku reģioniem Eiropas uh, fondus, jo tas nāk par labu Eiro, šo lauku reģionu iedzīvotājiem. Mums ir jādomā par viedajiem ciemiem, viedajām pilsētām, par vīdi, kas uh, piesaistītu uh, cilvēkus, un šis eh, viedais ciems varētu sākties ar medicīnas um, infrastruktūru, veselības aprūpes iespējām, bet, protams, arī izglītības iespējām. Ja mēs lauku vidi nepadarīsim pievilcīgu, mēs nekad ne, neizglābsim mazos lauksaimniecības uzņēmumus un pat arī nevidējos. Es uh, sagatavošu arī attiecīgus grozījumu priekšlikumus, jo uzskatu, ka mums ir jāliek uzsvers uz uh, tādām lietām, kas varētu sasaistīt kopā dažādo fondu līdzekļus EFSI, apvērsnes 2020, lauku attīstības fonds un tām līdzīgi. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski pātrināt šo procesu, iesaistot tajā arī lauksaimniekus. Ja, un mums viņiem vajadzētu radīt iespēju mm, arī novadīt uh, līdz patārētājiem savus ražojumus ļoti īsā vērtību ražošanas ķēdē, jo pretējā gadījumā darbs lauku saimniecībās nekad nekļūst populārs, jo mēs zinām, ka šos produktus ir uh, grūti saražot, bet arī grūti pārdot. Un tāpēc akcents ir jāliek uz uh, produktu uzglabāšanu, pārstrādi, kā arī uz lauksaimniecības produktu tirgiem. Un ņemot to visu vērā, būtu jāuzsver arī Eiropas uh, lauksaimniecības konkurētspēja. Mēs šodien uzklausījām Brazīlijas lauksaimniecības ministru, kurš bija ļoti norūpējies par savu lauksaimnieku konkurētspēju, bet mums ir jādomā arī par Eiropas lauksaimnieku konkurētspēju. Lielas paldies! Es domāju, ka, protams, mēs gribētu, lai kohēzijas politikā uh, uh, būtu pieejami vairāk līdzekļi, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgu teritoriālo attīstību. Un es domāju, ka kohēzijas uh, politika politikai ir jābūt svarīgai. Otrais pilārs viens pats to neatrisinās, un ļoti bieži mēs runājam par otro pīlāru, bet otrais pīlārs uh, runā, uh, skar nedaudz citas jomas. Labi, tagad uh, došu vārdu nākamajam runātājam, lūdzu. Ganz herzlichen Dank. Das... Lielas paldies par to, ka arī man ir iespēja izteikties par šo atzinumu, bet es gribēju pievērsties konkrēti ceturtajam punktam. Daudz, kas uh, pareizi šajā ziņojumā ir pareizi pateikts, un tam var tikai piekrist, bet izšķirošais punkts ir ceturtais punkts, kurā ir teikts, ka viss, kas ir otvērts otrajā pīlārā, nekādā, nekādi nedrīkstētu kaitēt pirmajam pīlāram. Uh, Un mēs visi vēlamies dzīvot tajā zemē, kur plūst piena upes un ir ķīseļa krasti, un es eh, labprāt eh, atbalstītu to, ka otrais pīlārs tiek stiprināts, bet, eh, manuprāt, tas vājinās pirmo pīlāru ja mēs paliksim pie šī divu pīlāru modeļa, un, manuprāt, ir jābūt godīgiem, tas ir skaidri jāpasaka, un uh, otrā pīlāra stiprināšana nevarētu mm, balstīties uz to, ka nauda tiek atņemta pirmajam. Ir jādomā arī par Eiropas aizsardzības politiku, par citām jomām. Mēs nesaņemsim uh, svaigu naudu. Un godīguma laba tad mums būtu jāsaka, ka šie līdzekļi tiks ņemti no pirmā pīlāra. Ir jābūt godīgiem pašiem pret sevi. Mēs nevaram tam vienkārši aplaudēt un priecāties. Ir skaidri jāpasaka, ka šī nauda tad nāktu no pirmā pīlāra. Jā, es varu godīgi teikt, ka saprātīgiem projektiem es būtu gatava atņemt naudu pirmajam pīlāram. Lielas paldies! Dazona kungs, jā, paldies priekšsādātāja sākumā. Es gribēju atļauties vienu komentāru par B punktu, mm. kur tev ir teikts, ka ģimenes saimniecības ir tradicionālais modelis, kas nodrošina mūsu lauksaimniecības ilgtspēju un tam līdzīgi. Bet mēs redzam, ka Eh, lauksaimniecību izmērs pēdējā laikā pieaug, un mēs redzam, ka Francijā iz, izzūd mazie un vidējie uzņēmumi. Tas principā ir KLP rezultāts, un, eh, jo šajā modelī mēs eh, galvenokārt atbalstām tās lauksaimniecības, kas izmanto industrializētas ražošanas modeļus, un nevajadzētu arī pieļaut finanšu uh, atbalsta, kas aizstāv subsīdijas, eh, ņemot eh, vērā, kāda ir lauksaimnieku situācija attiecībā pret bankām, viņi pret eh, to iebilst. Un mm, tiešām savā finansējumā viņi tiešām no bankām ir pilnībā atkarīgi, ņemot vērā dažādos Eiropas, dažādos finanšu instrumentus, būtu jā, jādomā arī par atšķirību finansēšanu reģionālā līmenī. Tāpēc ir jādomā, kā veicināt investīcijas, neatbrīvojot lauksaimniekus no šo līdzekļu atmaksāšanas pienākumu. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsādātāji, godāmie kolēģi, godāmais Viegisa kungs. Šobrīd ir vislabākais laiks, lai apspriestu šīs lietas laikā, kad tiek veikta vidēja termiņa DFS pārskatīšana. Koheizija noved pie um, ilgspējīgas, uh, viedas izaugsmas, un tāpēc es uzskatu, ka mums, lauksaimniecības komitejas locekļiem, vajadzētu vērtēt uh, lauksaimniecību kā daudzslāņainu sektoru, kurā ir iespējams izmantot dažādus kohēzijas politikas finansēšanas instrumentus. Tiem būtu jāatbalsta reģionālā attīstība, bet tie nedrīkstētu būt vienīgie finanšu atbalsta līdzekļi. Lauksaimniecības reģioni ievērojami atpaliek no administratīvajiem centriem dzīves līmeņa ziņā, un tas infrastruktūras problēma Nu, šajā ziņā padara vēl smagāku gan no loģistiskā, gan finansēšanas viedokļa, un to mums vajadzētu uzsvērt ziņojumā. Ir jāuzsver, ka centra un perifērija pastāv lielas atšķirības, un ja mēs izmantojam finanšu instrumentus, ir jādod prioritāte mm, kolektīviem projektiem. Uh, papildus eh, investīcijām slēptos, eh, papildus tam investīcijas slēptos ražošanas ciklos ir ļoti būtiskas, jo ieguldot slēptos eh, ražošanas ciklos, mēs atbalstām gan izēvielu ražotājus, kas ļoti bieži nāk no attiecīgā reģiona, papildus tam arī pārstrādes iesaiņošanas uzņēmumus, noliktavas, tavas kas arī atrodas šajā pašā reģionā. Nu, tas palīdz eh, saglabāt darba vietas, novērst depopulāciju, kas lauka reģionā ir vienā būtiskākajām problēmām, veicināt ekonomikas attīstību un padarīt to mazāk atkarīgu no centralizētām investīcijām. Un tas jau arī viens no kohēzijas mērķiem. Man ir arī papildus priekšlikumi, bet es uh, iesniegšu jums tos rakstiskā formā, kā uh, papildinājumu atzinumu projektam. Es domāju, ka mēs visi domājam līdzīgi un vienā virzienā, tāpēc mums vajadzētu vienam otru atbalstīt. Dorfmēn kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Ja es pareizi saprotu ceturto punktu, tad es to nesaprotu tā, kā to mm, iepriekš ja traktēja mana kolēģi. Mēs te vispār nerunājam par pirmo un otro pīlāru, bet uh, gan par diskusiju, vai mēs vēlamies uh, lai atbalsts būtu pirmajā un otrajā pīlārā, vai arī mm, ar finanšu instrumentiem. Un tāpēc es uzskatu, ka ir principiāli svarīgi, lai finanšu instrumenti nevarētu kalpot kā atruna mm, vai attaisnojums tam, ka tiek samazinātas dotācijas. Un uh, uz to mums vajadzētu uzstāt, jo man ir radies iespējas, ka mēs uh, laikā, kad uzskatām uh, bet ar finanšu instrumentiem tādiem kā FC visu ir iespējams atrisināt un izdarīt, tad um, te ir jāatgādina, ka ir jābūt pieejamai naudai arī no klasiskajiem instrumentiem, kas varētu radīt svīrus efektu attiecībā uz uh, finanšu instrumentiem. Es uh, negribētu arī piekrist, ka mm, finanšu instrumentu finansējumam vajadzētu koncentrēties tikai uz uh, kopīgiem projektiem, jo, ja es paraugos uz Junkara plānu, tad tur ir teikts, ka tās varētu būt arī platformas, kurām var piekļūt individuāli lauksaimnieki un uh, a, kuri arī var izmantot a, uh, šādus instrumentus, piemēram, jaunie lauksaimnieki, kur uzsāk darbību un kuriem ir nepieciešams finansējums. Tāpēc es nedomāju, ka vajadzētu principiāli teikt, ka individuāli uzņēmumi nevarētu izmantot šādas platformas, lai piekļūtu līdzekļiem. Merci, Paldies, priekšsādātāji! Es esmu aizstājais budžeta komitejā un, kā jau jūs zināt, mūs ļoti interesē finanšu instrumenti, kas šobrīd ir ārpus budžeta un attiecīgi arī ārpus parlamentārās kontrolas. Es negribētu, lai tas radītu problēmas, jo ir plānots ka finanšu instrumentu līdzekļi kādu dienu ir jāatmaksā. Es to nenoliedzu kopumā, bet es domāju, ka ir jāuzstāj uz uh, papildināmības aspektu. Tas nozīmē, ka tad, ja mums ir finanšu instrumenti, tad uh, nevajadzētu aizmirst par dotācijām un subsīdijām uh, par konkrētām lietām lauksaimniecības jomā, un tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā tas viss kopā vai varētu darboties. Struktūra fondi, KLP līdzekļi pirmajā un otrajā pīlārā, lauku attīstības fonds un uh, kā to visu var sasaistīt ar finanšu instrumentiem. Tāpēc es uh, aicinātu šeit būt piesardzīgiem, jo mums ir nepieciešams saglabāt spēcīgu valsts atbalstu lauksaimniekiem Eiropā. Paldies! Czy możemy poprosić przez przedstawiciela Komisji Europejskiej? Tagad došu vārdu Eiropas komisijas e, pārstāvim, e, lai jūs varētu piedalīties arī šajā diskusijā un es dot savu pienesumu. Lūdzu, vārds jums. Yeah, yeah. yeah, good afternoon. Thank you, Chairman. Labdien, es esmu Mihāls Pļukers Esmu lauksaimniecības departamenta struktūra vadītājs tajā daļā, kas darbojas ar finanšu instrumentiem. Vispirms mēs šo atzinumu projektu atbalstam, un mēs arī atbalstam šeit, kas ir nostāju, kas tiek pausta mums ir jāsaprot, ka šie instrumenti darbojas papildinoši grantu schēmai un lauksaimniecībai un lauku attīstības eh, sektoram, kā pieredzes eh, avotiem, ir ļoti liela nozīme. Tāpat laikā mums ir nepieciešams arī atzīt, ka lauksaimniecībā un lauku rajonos pastāv milzīgas vajadzības, un ar grantu šēm mēs esam pilnīgi izsmēluši visas iespējas, un mums ir tik daudz pieteikumu, uh, visi limiti ir pārsniegti, līdz ar to daudzi lauksaimnieki nesaņem arī savus grantu summas, un citos gadījumos arī lauksaimniekiem nav pieejams eh, šāds finansējums, rezultātā ir eh, zināmi riski lauksaimniecības eh, sektorā, un arī kredīti maziem uzņēmiem netiek tik viegli izsniegti. Un tāpēc mēs domājam par papildu instrumentiem, instrumentiem, kurus mēs varētu izmantot papildus esošiem. Par šo papildināmību mēs neīstenojam, neizpildām finanšu instrumentus vienkārši tāpat vien. Dalībvalsts, kas grib izmantot kādu finanšu instrumentu, tā izvērta eksante, tātad veids šādu uh, sākotnējo novērtējumu. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu šādu papildināmību, un ja nav iztrūkums kapitāla vajadzībās, tad arī finanšu instruments nevajadzētu atbalstīt lauko attīstības politikas pīlārā. Lūk, šis elements ir jāņem vērā. No otras puses, finanšu instrumenti uh, Eh, sniedz arī papildu potenciālu, piemēram, atbalstot jaunos lauksaimniekus vai arī caur iespējām papildināt um, lauksaimnieka apgrozāmos līdzekļus. Tas nav iespējams pie grantiem, bet tas ir ļoti svarīgi, jo jaunie um, lauksaimnieki viņiem ir noteikti nepieciešams šis darba kapitāls, tad, kad viņi sāk savu darbību savā saimniecībā. Un no komisijas puses mēs arī uzmanīgi cenšamies atbalstīt finanšu instrumentus, bet eh, tas eh, vispirms ir nepieciešams eh, šis izvērtējums kopā ar dalībvalsti par, par vajadzībām. Mēs dodam arī tādas vadlīnijas, uzraudzības atbalstu. Uh, un rezultātā mēs piedāvājam īpaši pielāgots finanšu instruments attiecīgai dalībvalstī. Tas nav tas universāls risinājums, bet mēs zinām, kāda ir situācija ar um, piekļuvi kredītlīdzekļiem vai kapitālam. Šī situācija ir ļoti dažāda dalībvalstīs. Un nobeigumā es gribētu vispirms, vispirms atkal atbalstīt šo atzinuma projektu un arī gribētu aicināt jūs veicināt uh, šo finanšu instrumentu izmantošanu caur vadošo iestādi un uh, kopīgi domāt par vajadzību pēc šādiem finanšu instrumentiem, jo ir zināma vilcināšanās uh, sakarā ar to, ka šos instrumentus varētu izmantot papildinošā veidā. Bet jau 49 vadošās iestādes ir uzsākušas veikt šo eksāmtu izvērtējumu lai veiktu analīzi par to, vai šis instruments tiešām ir nepieciešams un vai to varētu izmantot lauko attīstības pīlārā. Paldies! Paldies! Vēl e, došu vārdu Zamagā kungam. Es gribēju teikt no savas perspektīvas saka Flanagan kungs, ka šī te ideja, ka finanšu instrumenti aizstāvēs, aizstās tiesmaksājums, nemaz nevajadzētu pacelt šādu ideju, ka viņi aizstās ties, tiešos maksājumus. Es eh, nedomāju, ka vajadzētu pētīt, eh, cik daudz eh, miršanas ziņā ir iekļuvuši zemnieki, cik daudz viņi ir atkarīgi no finansēm. Es šeit atgriežos pie kāda sena komentāra no sociālistiem vai no kāda cita kreisā Eh, kur izskanēja doma, ka, eh, ka ja lauksaimniekiem būtu peļņa no pārdotā, tad viņiem nekas no šīta nebūtu vajadzīgs. Mēs gribam eh, nonākt pie situācijas, lai viņiem maksā par to, ko viņi saražoši, un lai viņiem ir arī peļņa. Un galu galā tas ir tas, kas nodrošinās arī attīstību, jo vienmēr pēc darba ir jābūt kaut kādai peļņai, pretējā gadījumā vienmēr būs problēma. Dziękujemy bardzo. Jeśli, oczywiście, tak, tak, tak, tak, jeszcze pan poseł sprawozdawca. Pan... Viegas kungs, jums kā autoram došu vārdu vēl. Nu, e, muito rapidamente, em primeiro... Ļoti ātri. Vispirms paldies par jūsu piedalīšanos, ieguldījumu šajā debatē. Es eh, arī atzīmēju jūs viedokli, šķiet, ka mums ir konsens. Ir nepieciešams ļoti uzmanīgi virzīties, lai būtu šie instrumenti savstarpēji papildinoši un lai būtu arī līdzsvers starp tiem. Es domāju par šīm idejām, un, ja ir iespējams, šīs idejas arī tiks iestrādāts man nav iespējams ļoti gari rakstīt, bet es eh, saprotu par teritoriālo kohēziju, dzīves apstākļu uzlabošanu cilvēkiem, kas dzīvo laukos, infrastruktūras uzlabošanu, lai šie apstākļi tiešām būtu augstākā, labākā līmenī, arī par dažādiem atbalsta veidiem, struktūra fondi un tā tālāk. Tas bija ļoti svarīgs tāds aspekts. Un uh, arī par atbalstu neapšaubāmi tāds atbalsts ir vajadzīgs un arī ir kaut kādā veidā jānodrošina, lai tomēr zemnieks arī iegūst kādu peļņu, saglabājot arī pirmo pīlāru ir jādomā arī par piegādes ķēdi, tai jābūt pēc iespējas īsākai un skaidrākai. Un šī doma par to, ka, ka ir jāsaglabā un jāatbalsta vietējā infrastruktūra lauku rajonos, ka ir ir arī jāsaklabā šīs struktūras, lai veicinātu nodarbinātību laukos. Tā ir ļoti laba, svarīga ideja. Un vēl bija īpaši konkrēts komentārs par piekto apakšpunktu, um, ka vajadzētu izslēgt individuāls vai atsevišķus finansiāli atbalsta veidus. Es piekrītu šim ierosinājumam pie piektā punkta. Paldies! Un paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Es eh, atzīmēju uz domas, arī redzu, ka mums ir zināms konsens. Un eh, es raugos pozitīvi, jūs ieteikumus mēģināšu iestrādāt tekstā, lai būtu tāds teksts, kur visi piekrīt. Paldies! Bardzo dziękuję panu posłowi. Lielas paldies referentam un paldies arī uh, tiem, kas piedalījās diskusijās, paldies arī komisijai. Uh, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. janvārs pusnes 4 pēcpusdienā. Es uh, ļoti priecājos, ka mēs runājam par šiem finanšu instrumentiem, jo es domāju, ka tas notiek noteikti ir svarīgi, lai mēs sadalītu atbalstu jaunajiem zemniekiem un tajā pat laikā, uh, lai tiktu pieņemti saskaņot lēmumi arī ar banku un uh, jo mēs jau nerunājam par to, ka tagad pat tiešo tiktu maksāta nauda lauksaimniekiem, bet mēs runājam par to, kā varētu aizstāt dotācijas ar citiem finanšu atbalsta instrumentiem un, piemēram, arī uh, Pasaules bankas atbalsta programmas instrumenti, piemēram, manā valstī ir bijuši ļoti, ļoti noderīgi. Uh, Gribu tātad vēlreiz pateikties visiem par šīm diskusijām, pateikties par paveikto darbu un pārējām pie 15. punkta darba kārtībā, kas ir par um, ekoloģisko produktu marķēšanu un grozījumiem uh, regulai par oficiālajām pārbaudēm. 14 eh, trialoga eh, tikšanās ir bijušas ar parlamentu padomu un komisiju. Tas ir par jauno regulējumu bioloģiskajai lauksaimniecībai. Ir eh, palikuši vēl tādi strīdīgi punkti. Uh, un domāju, ka turpināsies darbs Maltas prezidentūras ietvaros, lai atrisinātu atlikušos jautājumus. Bet tagad es došu vārdu mūsu referentām Mārtinam Hauslingām, lai viņš pastāstītu par to, kādas ir iespējas pabeigt šo trialogu un kad. Tad dodu vārdu Hauslingungam, lūdzu. Jā, Herr Fuzicinai. Jā, priekšsēdētāji. Es jau bieži esmu sagatavojis ziņojumus un vienmēr esmu cerējis, ka mēs reizēm reiz varēsim paziņot, ka lēnām, bet uh, pamazām nonākam pie rezultāta. Gribēju pateikties uh, Slovākijas prezidentūrai par to, ka atsevišķās jomās mēs esam itin labi pavirzījušies uz priekšu un par to, ka Slovākija ir centusies panākt galīgo kompromisu. 13. trilogā mēs ļoti ilgi runājām līdz vēlai naktī, bet uh, piedāvātais kompromisa dokuments neguva atsaucību un piekrišanu nedz parlamentā, nedz padomē. Līdz ar to pagājušajā gadā mēs nepanācām vienošanos, un tagad šis uzdevums ir uz Maltas prezidentūras pleciem. Es uh, gribētu pakomentēt arī punktus, par kuriem mēs uh, nevarējām panākt vienošanos izņēmuma eh, regulējumi, piesardzības pasākumi, pesticīdu robežvērtības, eh, siltumnīcu platības un sēklas. Bet eh, nevarējām panākt arī vienošanos par kontroļu uzlabošanu il ilgākā perspektīvā raugoties, jo tur arī ir problēmas ar īstenošanu. Prezidentūra pēdējās sarunās izrādīja gatavību kompromisiem. Mēs uh, eh, 13. trilogā panācām to, ka vairāki no mūsu priekšlikumiem tika iekļauti tekstā, piemēram, eh, teksts par sabiedrisko ēdināšanu, bet um, tur vēl nav saņemta nec padomas, nec komisijas piekrišana, un arī citos punktos mēs ceram, ka padome panāksies mums pretī. Tomēr jāteic, ka padome kopš pirmajām sarunām nav panākta mandāta grozīšana, ir ārkārtīgi sarežģīta situācija un vienmēr ir jāvienojas par kompromisiem, tikai jācer, ka padome, ka šiem kompromisiem varēs arī piekrist. Diemžēl man jāteic, ka Atsevišķi kompromisa priekšlikumi padomē tika nosūtīti diezgan vēlu, un arī tur padomē nebija vienotas pozīcijas eh, pat pretēji, tur eh, pozīcijas atšķirās visai ievērojami, un es domāju, ka padomē būs eh, grūti panākt vienošanos atsevišķos punktos. Mēs tagad vienkārši ceram, ka Maltas puse, ar kur mēs jau risinājām sarunas, arī mēģinās uh, nonākt pie vienotas dalību valstu pozīcijas. Maltas prezidentūra tieši šobrīd uh, ar delegācijām runā divpusēji, un visagrākais mārta beigās mēs uh, tiksimies 15. trialogā. Pēc uh, tam, kad sarunas uh, provizoriski izgāzās uh, augustā, mēs decembrī mm, teicām, ka vēlamies pauzi, vēlamies šīs sarunas pārtraukt jo visiem ir eh, jāpārdomā, kā tad mēs varam turpināt eh, strādāt eh, katrā gadījumā ne tā kā līdz šim. Un nebija arī piekrišanas no padomes puses par to, ka tad, ja mēs piekāpjamies ārkārtīgi daudzos jautājumos, kas parlamentam ir aktuāli un sāpīgi, tad varbūt ir jādara viņiem zināms, ka nekādas vienošanās nebūs. Uh, Un es uh, arī komisijas virzienā gribēju skaidri un gaiši teikt, ka mēs sagaidām progresu. Nav vienošanās ļoti daudzos punktos, uh, kas jau ir sen labi zināmi. Un pēdējās uh, sarunās komisija tad ceļ galdā kādas kompromisas, saka, ka bērnu un zīdaiņu pārtikai pesticīdu robežvērtības nenoteiks, eh, un tad, ja tur tiek eh, konstatēti pesticīdi, tās vienkārši nedrīkst, to vienkārši nedrīkst laist tirgu, bet tas eh, nedara praksai. Mēs tikāmies ar nozari, nozares pārstāvjiem, arī viņi teica, ka pašlaik ir pāragri runāt par to, kādas robežvērtības mēs ieviešam. Mēs gribētu sagaidīt komisijas ziņojumu 2020. gadā par to, kāda tad ir reālā situācija. Un, kā jau es teicu, no mūsu puses kompromisi ir sagatavoti. Uh, Es eh, sagaidu no padomes mm, arī zinām piekāpšanos un arī no komisijas puses. Man tiešām kaitināja tas, ka bija intervija, kurā lauksaimniecības komisārs zaļās nedēļas ietveros sniedz lielam vācu laikrakstam, kurā viņš uh, šīs jaunās sarunas par bioloģisko, bioloģiskās pārtikas marķēšanu pēkšņi sasaistīja ar IHEG slimībām. Es teiktu, ka tas ir pilnīgs neprāts, un te neiet runa, protams, par to ziņojumā, tomēr bioloģiskie, jeb organiskie pārtikas produkti. Mm, nav atsevišķi pētīti, un tad mēs te nonākam postfaktu situācijā. Ja jums šādi fakti ir, tad uh, dodiet tos komisāram, nevis lejiet uh, eh, eļugunī, strādājot uh, nevis pie kompromisiem, bet gan tikai indējot darba atmosfēru. Es gribēju komisijai skaidri un gaiši teikt, ka tā tas neies cauri. Uh, un mēs nevēlamies regulu, kas darbosies pret nozari. Tas tā nestrādās. Un arī tie, kas šajā nozarē strādā, saka to pašu. Es ceru, ka Maltas prezidentūras laikā mums vēl izdosies panākt vienošanos, bet tikai tad, ja tam būs kāda pievienotā vērtība, kaut kas, ko mēs varam traktēt kā progresa salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošo regulu, Nu, ja nē, tad eh, nogaidīsim, ko tad eh, cels galdā Maltas prezidentūra un eh, nogaidīsim, vai komisija ir gatava kompromisiem. Līdz šim es gribētu teikt, ka te ir noticis pārāk maz. Paldies! Bardzo dziękuję. Rozpocz... Liels paldies. Tad Eh, sāksim uzklausīt deputātus šajā jautājumā. Līnsa kungs, lūdzu. Jā, vielen dank. Jā, liels paldies, priekšsādātāji. Es arī varēju būt klāt eh, līdz šim notikušajos 14 eh, trialogos un varu tikai apstiprināt zināmu daļu no tā, ko teica kolēģis Hoislings mums visiem vajadzētu vēlreiz, to skaidri parāda arī vakardienas uh, uzklausīšana, kurā bija nozares pārstāvi, par to rūpīgi padomāt. Un arī Eiropas komisija ir jādomā par to, kā mums uh, galu galā izdosies Maltas prezidentūras uh, laikā nonākt pie kompromisa. Nav jau tā, ka Eh, ir ārkārtīgi daudz eh, šo neatrisināto jautājumu, jo daudzo trialogu laikā atsevišķi, atsevišķas domstarpības jau ir kliedētas, un es domāju, ka principā pašlaik trūks tikai politiskās grupas, eh, politiskās grības, un tieši tāpēc mēs neesam panākuši vienošanos. Tomēr es arī uzskatu, ka nav jēgas vienkārši šobrīd uh, līdz 22. Eh, mārtam, līdz eh, pirmajam plānotajam trialogam Maltas prezidentūras vadībā nedarīt neko. Mm, es nedomāju, ka mums vajadzētu teikt, ka aprīlī tad uh, noturēsim nākamos trilogus un tad jūnijā atkal būsim tādā pašā situācijā, kā uh, pagājušā gada septembrī, tāpēc es domāju, ka līdz 22. mārtam ir nepieciešami skaidri signāli par to, ka mēs esam gatavi sarunām, jo, manuprāt, nav, mm, pretējā gadījumā nav nekādas jēgas atgriezties pie sarunu galda. Paldies! Es gribētu, lai rīt kad būs tikšanās ar Maltas prezidentūru, lai arī tad jūs skaidri paustu, kāds ir mūsu viedoklis šajā jautājumā. Tas būtu ļoti labi. Tālāk došu vārdu Andriju kungam. Oui, merci, monsieur le, le président. Paldies. Arī man bija tas gods piedalīties šajā 14. trialogā, un paldies kolēģiem par šo prezidentu, paldies Mārtiņam par izklāstu. Un eh, tiešām sarunas bija dinamiskas un arī kompromiss, tāpēc bija eh, paldies. Un eh, līdz ar to priekšlikums priekšlikums, tātad mūsu parlamenta priekšlikums ir um, pat pieņemts un mums ir jāsaglabā sava pozīcija ar mērķi, nonākt pie mērķa mums vajadzētu jaunu, jaunu tādu izpēti, lai mēs varētu arī to atspūgļot mūsu ziņojumā. Parlaments ir rādījis tādu pastāvīgu pieeju visa trialoga laikā, un Maltas prezidentūrai arī ir jāturpina savi sagatavošanās darbi un jānāk uz trialogu ar patiesu sarunu mandātu, ko atbalstītu lielākā daļa valstu, un tādā veidā mēs varam spērt reālus soļus uz priekšu. Un šeit es te gribu arī izcelt šo sarežģīto jautājumu referentam. Ir jautājums par sliekšņiem te. Uh, lēmēji, lēmumu pieņēmēju organizācijas ir diezgan tuvas, un mums ir nepieciešama arī komisijas iesaistīšanās, lai mēs nonākam pie konkrēta rezultāta nevajadzētu ienest papildus sajukumu nevajadzētu varbūt iejaukties tādā lēmā, kur divi eh, lēmēji ir gandrīz jau nonākuši pie kopēja risinājuma. Mums ir jānonāk pie mērķa šim dosjē. Mēs nevaram izteikt eh, kaut kādus eh, prasījumus bioloģiskās lauksimniecības jomā vai arī piedāvāt kaut kādus jaunus noteikumus. Tā mēs nenonāksim pie rezultāta. Visiem trim iesaistītajiem ir jābūt uz vienām sliedēm, ir arī jābūt saskaņotā darba metodēm mūsu triju organizāciju starpā. Gerling. Gerlings kundze. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es piedalījos trialogu sanāksmēs no EKR grupas. Un mums ir situācijas eh, aktualizācija. Mēs par to runājam regulāri un garlaicīgi, runājam par taktiku. Un mēs esam tāda neizbēgama situācija, tad, kad mēs cenšamies tikt galā ar tādu sarežģītu likumdošanas aktu par uzturu, un tur ir ļoti daudz rindiņas, un nu, tik līdz puse daudz maz ir izlasīta, ka jāsāk viss no sākuma, mums ir jābūt ļoti strateģiskiem, ko tad mēs darīsim mūsu sarunu beigu posmā, un es um, arī uzskatu, ka. Uh, faktiski mm, trialoga beigās parādījās tāda kompromisa mm, pazīme starp mm, trijām institūcijām būtu diezgan, nepareiz teikt, ka mēs piekāpamies un padominē, mēs diezgan vēl piesēdāmies pie kompromisa galda, un viņiem bija noteikts kalendārs, nācās atgriezties sanāksmē, mainīt mandātu nosacījumus, un mēs jau zinājām, ka tāda situācija mūs sagaida. Tātad mēs šeit diez, diezgan slavējam sevi, bet es tam īpaši nevaru piekrist. Tas jau nenozīmē, ka mēs nestrādājam ļoti cītīgi, mēs strādājam, bet rezultāts ir tāds nevisai. Tā piekrītu Līnca kungam ka mums ir tagad jāstrādā ārkārtīgi smagi, ir jāstrādā arī kuluāros eh, šajā um, neredzamajā frontē. Bet mums ir ļoti skaidri jāsaprot, um, ka tas, ko mēs nesam uz trialogu, tas ir tiešām pieņemams un ka ir iespējams arī nonākt pie vienošanās. Un um, arī gribēju vērsties pie referenta. Viņam ir uh, bijusi privāta sanāksme ar um, Maltas pārstāvjiem, bet mēs, ēna referenti, nezinām, kā, nu, par ko ir runāt šajā sanāksmē. Es zinu, ka eh, pagājušā trialoga beigās es ierosināju dažus ierosinājumus par mūsu darba turpināšanu, neviens neko nereaģēja. Interesanti, kā tas ir paredzēts tagad, kas būs tālāk. Un, ja mēs varētu ātrāk iziet uz kompromisiem, varbūt mēs varētu profesionālāk to virzīt, ja mēs kaut ko tādu varam darīt, es noteikti to atbalstu. Un tas ietver sevi arī sanāksmī, kas bija domāts nozarei. Un šī sanāksme tika sasaukt uh, ar ļoti īsu iepriekšējais aicināšanas termiņu. Un šis aicinājums attiecas uz plašāku teritoriju, ne tikai Vācija, Austrija. Ja tā ir regula, tad tā attiecas uz visiem, un mums ir jādara tā, lai šī aicinājuma piedalīties e, izskan plašāk, lai cilvēkiem būtu iespēja vismaz dažs dienas sagatavoties. Un tik īsts brīdinājums kā tagad, tas nav pietiekami. Prošu, pan Dante, prosiłbym nie przedłużać. Dante, kungs, bet lūdzu nepaildzināt eh, atvēlēto laiku. Paldies. Es gribētu pateikties referentam par šo mm, izklāstu. Paldies eh, ēnu referentiem no citām grupām, kas vienmēr ir strādā cītīgi, lai virzītu diskusiju, lai arī mūs informētu par to, kā iet diskusijas. Eh, tagad ir 18 mēneši, kad mēs esam šajā komitejā balsojuši eh, par šo tekstu. Un es eh, tagad domāju, ka, ka tagad referentam vajadzētu sasaukt kopā ar asistentiem tādu sanāksmi, kur mēs varētu izvērst diskusiju. Mēs arī varētu izplatīt tādu paziņojumu vai dokumentu, kur mēs varētu savilkt kopā visus punktus. Mums ir jautājumi arī no preses ieskaitot um, par, un mums vajadzētu sniegt precīzi informāciju un nevis apmēram kaut ko. Un uh, tas būtu liela priekšrocība, ja mēs tā varētu strādāt. Dziękuję pan poseł Dorfman. Jā, tā jau. Paldies arī no manas puses uh, referentam un ānu referentiem par sniegto informāciju. Es vēlreiz gribēju atgriezties pie šī bēdīgi slavenā jautājuma par robežvērtībām. Man ir uh, tāda slikta priekšnojauta, un es uh, ceru, ka tā varbūt mani maldina, bet uh, gal galā mēs nonāksim pie slikta kompromisa, un tas nozīmē, ka šajā jautājumā viss paliks tāpat, kā tas ir šodien. Uh, šodien ir tā, ka pārtikas produkts, kas ir ražots Itālijā un kurā tiek atklāti, at, atklātas pesticīdu atliekvielas, kas pārsniedz konkrēto līmeni, nevar tikt pārdots nec Itālijā, nec citā Eiropas Savienības valstī. Un tāpat uh, ir arī ar citām valstīm. Ja tas ir uh, laižams tirgu vienā valstī, tad tas arī citā valstī. Beļģija un Itālija ir ieviesusi šādas robežvērtības, un, manuprāt, tas uh, nekādi nav saistīts ar RS iekšējo tirgu. Dalībvalstu pozīcijas ir kļuvušas vēl kategoriskākas. Mēs arī piedalījāmies Berlīnē zaļajā nedēļā, runājām ar lauksaimniecības ministru, un es teicu, ka Itālijas ministrs uh, saka tieši to pašu, tikai pilnīgi otrādāk un uh, gal galā es domāju, ka mēs uh, nonāksim pie sliktākā risinājuma, kāds ir iespējams, ka būs uh, dažādi risinājumi, dažādas pieejas un dažādas normas vieniem un tiem pašiem produktiem, kas tiek pārdoti visā ES teritorijā. Un, piemēram, manā reģionā tie varētu būt āboli, kur um, ir Eiropas līmeņa tirgus, tāpēc es arī brīdinu jūs no šāda uh, kompromisa par pārējais noteikumiem, un pat kompromisa pēc mums vajadzētu padomāt, vai produkts, kas nāk no bioloģiskās lauksaimniecības, vai tas tiešām. Mm, vai tam tiešām ir jāuzrāda tādas pašas robežvērtības kā konvencionālam, parastam uh, produktam? Ja, piemēram, tiek uh, divos uh, laukos audzēti uh, blakus uh, dažādu ražošanas veidu produkti, tad varbūt ir jādomā par kompromisu, kas kaut kur ir vī, pa vidu. Un uh, ir jāparedz vismaz kaut kāds pārējais laiks. Finger. Kostingera kungs. Paldies! Arī es vēlējos pievienoties uh, pateicības vārdiem mūsu referentam par iesaistīšanos. Daudz, kas jau ir pateikts, un arī es uzskatu, ka uh, šeit eh, robežvērtību ziņā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo nozarē tas var iešaut kājā. Un es domāju, ka būtu ļoti labi ieklausīties arī parlamenta politiskajā viedoklī un varbūt nedaudz atkāpties no mūsu nostājas. <clears throat> Kolēģi jau iepriekš pareizi teica, ka tā nav regula, kas ir domāta tikai Vācijai un Austrijai ļoti rūpīgi jāraugās, cik atšķirīga ir situācija visās dalību valstīs, lai mēs nonāktu pie laba risinājuma. Un te es gribēju pieminēt arī importu jautājumu. No vienas puses tiešām izskatās tā, ka ļoti daudzi uzņēmumi piešķir lielu vērtību tam, lai saņemtu lētas eh, importa preces, veicot pasūtījumus un tam līdzīgi, bet es domāju, ka gal galā bioloģiskajai lauksaimniecībai tas ļoti, ļoti kaitēs. Nevajadzētu nonākt situācijā, ka bioloģiskā lauksaimniecība zaudē uzticamību, ja mēs pastāvīgi mēģinam samazināt izvirzītās prasības. Un vēl viena lieta par sēklām. Uh, Jāteic, ka es zināmā mērā te nesaprotu padomis nostāju. Nozarē ir jāattīstas, un mēs darīsim visu, lai tā būtu, lai būtu pievilcīgi audzēt bioloģisko produkciju no bioloģiskajām sāklām. Un ja mēs tam neradīsim papildus stimulus, nākotnē tas nekad nenotiks. Arī šie attaisnojumi no bio nozares pārstāvjiem, ka ir jānosaka normas arī sēklu jomā, Man tas rais smaidu, jo es atceros 2013. gadu, kur mēs um, saņēmām priekšlikumu par sēklu materiālu no komisijām, un nozare ļoti aktīvi metās uz barikādēm, teica, ka mm, tas nav iespējams un uh, ne, nekad nenotiks. Jā, mēs zinām, ka šeit ir nepieciešama skaidra noteikuma, bet tiem ir jābūt tādiem, lai ilgtermiņā bioloģiskās sēklas uh, būtu rentabli iegādāties un kultivēt. Un um, tas, ko teica Haislinga kungs par komisāru, es nedomāju, ka vajadzētu būt uh, tik sāsināti jūtīgiem, ja mēs kādreiz dzirdam kritiku vai kādus uh, ziņojumus par situāciju. Mm, jā, reizēm varbūt uh, šie izteikumi ir nedaudz pārspīlēti, bet nevajag pārmērīgi reaģēt uz to. Uh, Mēs visi esam interesēti attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, to mēs esam parādā mūsu lauksaimniekiem, viņi jau šobrīd strādā inovatīvi un arī nozarē ir jātīstas tālāk. Jā, es man. Jāra kungs. Vispirms liels paldies uh, referentam un ēnu referentiem par uh, sarežģīto darbu, sarežģīto uzdevumu. Man ir viens jautājums, arī vairāk komentāri. Uh, Man eh, gandrīz vai rodas iespējas, ka padomē aizvien pieaugošākā mērā rodas eh, vienprātība par to, ka neviens nav ieinteresēts eh, vienošanās panākšanā, un ja rezultāts ir slikts, tad labāk nedarīt neko. Tāpēc mans jautājums referents Hoislinga kungs ļoti strukturēti pastāstīja par to, kuri jautājumi joprojām vēl ir strīdīgi. Bet uh, vai šīs robežvērtības, ja mēs nonākam pie vienošanās, varētu izmantot kā um, iespēju pavērt uh, vienošanās iespējas citos jautājumos. Ja mm, tas tā ir, tad varbūt uh, tas varētu pārcirst šo Gordiju mēzglu. Paldies. Ich möchte jetzt gar nicht die anderen Themen aufgreifen. Es negribu turpināt eh, runāt par tām tēmām, ko kolēģi jau pieminēja. Daudz, kas, eh, kas tika teikts, eh, man šķiet atbalstāms. Bet principā man ir jāsaka, jā, direktīvas pieņemšana ilgst 18 mēnešus un gals nav pat tālumā redzams, tad jau tagad mēs esam nodarījuši kaitējumu nozarei. Neviens nezina, kā tas viss turpināsies. Tas tiešām ir ļoti ilgs laiks. Uh, Un uh, no padomas puses uh, tas ir nolaidīgi, ka viņi nav gatavi plašākiem kompromisiem, zinot, ka nozare par to visu maksā, ka tas notiek uz tās rēķina. Un, ja tas tā ir, tad varbūt mums vajadzētu izrādīt uh, uh nepiekāpību un teikt, ka tā tas uh, nenotiks. Uh, Martī, tu no mums esi saņēmis ļoti konkrētu mandātu, tu vari izsināt sarunas mandāta ietvarā un ne tālāk. Un, ja mandāts ir pārsniegts, tad vajag arī skaidri un gaiši pateikt, ka nē, tāds uh, nav parlamenta uzstādījums. Lielas paldies, un visbeidzot, Aņo kungs noslēdz šo diskusiju. Yes, thank you. This has... Paldies, tiešām šī diskusija jau ir ievilkusies. Man ir ļoti specifisks jautājums, Mārtiņa dēļ viss eh, šīs lobēšanas. Mani lobējuši ir Skandināvijas lauksemnieki, kas ir dziļi nobazījušies, eh, ka eh, viņi nevarēs turpināt savus ierastos darbus, viņi nevarēs vairs savus kultūras augstākās teritorijās vai dobēs audzēt. Uh, Um, tad um, jūs daudz runājat par šo bioloģisko lauksaimniecību, ka tur nedrīkst būt nemazām um, neviena pesticīta. Piemēram, ja 30 tonu biokviešu ir pieļaujams diezgan iespējams, ka uh, varētu būt kaut kāds simt, simts kilogramu kaut, uh, kaut kādas atliekas, vai tā ir zeme, vai kaut kādas putnu izkārnījumi, vai kaut kādas čaumalas, vai tā tālāk. Tas viss vi, varētu būt iekšā šajā kravā, un nemaz neviens, uh, it kā nesaprot, ka nevarētu būt pilnīgs totāls pūrisms šādā lauksēmniecības vedumā. Uh, Un mm, interesanti, ka Briti šādā sakarā, arī bioloģiskie fermeri, viņi vispār neko nav lobējuši, vai tāda likumdošana mums šeit vispār ir nepieciešama. Liels paldies! Uh, godātie deputāti, atcerēsimies, ka sākumā, kad sākām strādāt pie šī jautājuma, tad komisija un padome nebija īpaši entuziastiski noskaņota. Un es domāju, ka šajā laikā acīm redzot daudz, kas ir mainījies un un uh, ir tik ilgu laiku ir notikušas šīs sarunas, tajā pat laikā nozare neredz, ka būtu notikušas kaut kādas izmaiņas. Un varbūt, ka referents varētu sagatavot eh, tādu rakstisku uh, ieskatu tajā, kā varētu attīstīties jautājumi. Jo debats, protams, ir viena puse, bet ja varētu iesniegt rakstisku dokumentu, tas kopumā daudz ko maina. Es redzu, ka Kostingers kundze vēlas runāt. Vai es drīkstātu par šo jautājumu pavisam īsi, ko piebilst? Es domāju, ka 90% šo bioloģisko produktu regulas ir uh, izskatīti. Uh, un uh, ats, palikušas atsevišķas lietas, bet uh, ir jāatzīst šī problēma, tas, ka nav skaidra, skaidru normu, dalībvalstīs ir atšķirīgas uh, mārketinga mm, prakses, tāpēc mēs, uh, tad, ja mēs uh, noraidītu šo priekšlikumu, nekādi neizdarītu pakāpojumu nozarei Lauksaimniekiem un patērētājiem mēs esam parādā mm, padarīt eh, šo nozari saprotamu, kontrolējamu, regulējumu, uzticamu, jo šī nozara piedzīvo īstu izaugsmu. Un tikai tā tā var saglabāt ilgspēju. Tad es domāju, ka šajā gadījumā mēs gribējām tikai to, lai mēs varētu parādīt, kad mums ir labā griba pabeigt šīs sarunas. Hauslinga kungs, vārds jums. <clears throat> Jā, Filip. Jā. Dargie kolēģi, mēs tiešām esam gatavi vēlreiz uh, rūpīgi to apspriest. Es piekrītu kolēģei, kura izteicās te par um, gatavības stadiju. Es teiktu, ka vienošanās ir par 80%, iet runa tikai par pāris punktiem un jautājumu par pesticīdu robežvērtībām. Un, uh, kā norādīja komisija, nec parlaments, nec padome, uh, tam īsti nepiekrīt. Un, ja mēs te gal galā runājam par kaut kādām atšķirīgām robežvērtībām, tad uh, parādās iespēja, ka nebūs nedz uh, vienotu kontrols iespēju, nedz standartu. Un gal galā mēs taču vēlamies uh, Eiropas līmeņa harmonizāciju. Mēs negribam, lai šī regula 88. dalībvalstīs tiktu atšķirīgi piemērot un īstenot. Un, uh, Tas, kas tika teikts par sēklām, arī ir pareizi. Vieniem ir jāizmanto bioloģiskās sēklas, citi regulāri saņem atkāpes iespējas. Tas ar šartā nevar būt. Mēs parlaments esam sagatavojuši priekšlikumu par piesardzības pasākumiem. Un ir zināms, ka komisija 2020. gadā sagatavos ziņojumu par esošo situāciju, un tad mums rokās būs kaut kāda taustāma konkrēta informācija, bet eh, es ehm, arī, kā jau tika sacīts, uzskatu, ka vissliktākais risinājums pašlaik būtu to visu iesaldēt un atlikt reformas. Nu, šobrīd eh, termiņi kļūst jau aizvien īsāki, man arī nav laika bezgalīgi to visu apspriest, bet es tiešām Maltas prezidentūrai došu uh, vēl vienu iespēju, varbūt eh, trīs vai četras trilogus, un tad vai nu ir jābūt panāktam labam rezultātam, vai arī mums ar nožēlu būs eh, jāatzīst, ka nekāda vienošanās nav panākta. Tomēr es ceru, ka tajos punktos, kur mēs jau esam panākuši vienošanos, tā tiks saglabāta, un eh, pārējos kritiskajos punktos mēs jau nonāksim pie kompromisa. Es piekrītu arī tam, ka importa jomā ir jāraugās, lai mēs neapraktu uh, neapglabātu Eiropas eh, standartus, ja pieļausim mm, tādus eh, standartus, eh, kas ir tālu no tiem, ko Eiropas lauksaimnieki ir spējīgi izpildīt. Un mm, tāpēc, ka, tāpēc es uzskatu, ka komisijai un padomē ir skaidri jāpasaka, ka importa, eksporta produktiem turpmāk būs spēkā konkrēti standarti. Un es esmu optimistiski noskaņots. Uh, ka mēs pie tā nonāksim, bet es arī esmu pret to, ka mēs slēdzam kompromisus tikai tāpēc, lai nonāktu līdz situācijas atrisinājumam. Nē, tas situāciju padarīs tikai vēl sliktāku, un tad, kad dalība valstīs um, to vajadzēs īstenot, atkal mūs vainos tajā, ka ir kaut kādas normas, kuras nav iespējams ievērot. Tāpēc uh, es ierosinu turpināt pie tā strādāt, un to es saku vēlreiz skaidri un gaiši. Mēs līdz marta beigām nesēdēsim rokas klēpīs salikuši. Mēs, protams, darīsim zināmas savas sarunu pozīcijas, lai līdz marta beigām varētu pievērsties nākamajiem trialogiem un turpināt sarunas ar nozari. No vakardienas sarunām es varu teikt, ka nozare mūsu sarunu pozīciju vērtē kā tādu, kas būtu vislabākā nozarē. Un es domāju, ka tas ir arī atbalsts, kur mums vajadzētu tālākajās sarunās izmantot. Paldies! Paņi pošļa Hauslink. Hauslings kundze ir lūgums par to, ka mēs varētu nākamreiz ar ēnu referentiem apspriest iespējamos variantus, uh, kam mēs varētu piekrist, tad kādiem ris kas risinājumus būtu pieņemami. Un tad attiecīgi pēc tam apspriest to politiskajās grupās. Un tad 23. martā ar šo tēmu, tad mēs šo punktu varētu iekļaut arī mūsu darba kārtībā. Un tad mēs attiecīgi tad varētu informēt arī komisijas pārstāvis par to. Tādējādi pārtrauksim mūsu šīs dienas komitejas sēdi. 18.30 ir tikšanās tātad ar jaunajiem lauksaimniekiem uh, deputātu restorānā. Uh, Un tagad divas minūtes pārtraukums, tehniskais pārtraukums, un pēc tam turpinām ar koordinātoru